Good evening, colleagues. Can I ask everybody now to take their seats? Labvakar, dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, lai varētu uzsākt uzklausīšanas procesu saulēcīgi, lai grafiks ir ļoti strikts, tādēļ lūdzu ieņemiet savas vietas un, ja vēlaties turpināt sarunas, tad dariet to ārpus zāles. Lai mūsu visu uzmanība būtu pievērstā Uh, amata kandidātām. Tātad sveicu jūs visus šajā publiskajā uzklausīšanā un mūsu komitejas vārdā īpaši gribu sveikt Mimicas kungu, kurš uh, ir nominēts uh, par starptautiskās sadarbības un attīstības uh, komisāru. Jaunā komisija tiks eh, vēlēta atbilstoši 118. Eh, punkta noteikumiem un 16. panta eh, un 16. pielikuma kārtībā, kā to nosaka mūsu kārtības rūlis. Parlaments izvērtē komisāra amat kandidātu izpratni par viņu mm, kompetenču jomu un komunikācijas prasmēm. Un šovakar mēs to arī darīsim. Vēlējos visiem norādīt, ka eh, šī sanāksme ir publiski um, pieejama un tā tiek raidīta um, mūsu parlamentu mājaslapā caur uh, Eiropas satelītu. Šovakar tulkojums tiek nodrošināts 22 oficiālajās valodās, Kolēģi, lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto uzstāšanās laiku, bet nerunājiet pārāk ātri, lai tulkiem būtu iespējams izsakot jums. Un lūdzu, kad esat beiguši runāt, izslēdziet savu mikrofonu. Komisāra amat uh, kandidāts uh, saņēma jautājumus rakstiski. Rakstiskās atbildes ir izdalītas visiem deputātiem un ir pieejams šeit zālē. Un tagad es paskaidrošu, kāda būs šī vakara procedūra. Vispirms komisāra amata kandidāts eh, sāks ar savu uzrunu ne ilgāku par 15 minūtēm. Galvenā uzklausīšanas daļa sastāvies no 45 jautājumiem, ko uzdos deputāti. Pirmajā raundā Uh, runās viens pārstāvs no katras politiskās grupas. Šie jautājumi nedrīkst būt garāk par vienu minūtu, un komisārām at kandidātam būs pusotra minūte atbildēji. Pēc katra no šādiem jautājumiem ir iespējams uzdot vienu papildus jautājumu 30 sekundžu laikā, un tad komisāram at kandidātām būs viena minūte atbildēji. Visi pārējie jautājumi var tikt uzdot tikai vienu minūtu, un lūdzu, kolēģi, ievērojiet šo laiku. Atbildi nedrīkst būt garāk par divām minūtēm. Bez tam būs divi jautājumi no divām uzaicinātajām komitejām, tas ir ārlietu komitejas un starptautiskās tirniecības komitejas. Tātad šie deputāti runās pēc politisko grupu koordinatoriem, un pēc tam būs runātāji no politiskajām grupām. Tāda ir kārtība, kādu mēs ievērosim. Es ceru, ka viss noritēs raiti un gludi, un es aicinu jūs ievērot klusumu. Mīmītis kungs, vārds jums 15 minūtes neilgāk.